kolēģi! Tagad eh, sākam mūsu kopiju apvienoto komiteju sanāksmi Ekon un eh, Libe komitejas sēdi un vēlētos sveikt man kreisajā pusē Pilsonisko brīvību komitejas prieksēdētāji. Pirmais ir darba kārtības eh, pieņemšana kopīgajai sanāksmai. Vai kādam ir iebildumi piebildes? Nē, tad esam pieņēmuši darba kārtību. Well, Nākamais darba kārtības punkts priekšsēdētāja paziņojuma man nav tāda neviena. Tomēr man ir jāpasaka, ka Jurovs kundze Strasbūrā ieradīsies mūsu sēdē 15. maijā pirmdienā. Un, protams, mums būs liels prieks, liela prieks un patikšana viņu uzklausīt. Provans vai vēlties eh, kaut ko pateikt, priekšsēdētāja kungs. Es eh, domāju, ka otrais balsojums, eh, kas mums ir iekļauts šajā uh, sarakstā. Uh, tas ir tā kā uzaicinājums komisijai. Un eh, šīs divas komitejas, eh, kuras ir apvienotās sēdēs, vēlētos izmantot šo situāciju pirms balsojuma. Kāds ir komisijas priekšlikums, kuru tad mēs noraidām? Tas ir saraksts, kurā kā valstis neparādās uh, tādas riska valstis kā Bosnija, Hercegovina, Etiopija, Irāka, Afganistāna, Laosa, Uganda, Bumatu, Jemena, otrajā kategorijā Irāna un trešajā kategorijā Ziemeļkoreja un ar pirmo noraidījumu Eiropas komisija vienkārši aizvietoja Gijānu ar Etiopiju. Es domāju, ka šīs debates mums būtu jātiek skaidrībā, kas tad, ko mēs vēlamies, un es beidzot ceru, ka komisija, es priecājos par to, ka komisija ir pieņēmusi mūsu prasību uz, tikt uzklausītiem. Es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai komisija saprastu, kāds bija plenārsēdes balsojums un lai tiešām nenoraidītu Eiropas parlamenta priekšlikumu, jo tas nav adekvāti. Prieksēdētājs, es jums pilnībā piekrītu un esmu priecīgs, ka jums piekrītu. No otras puses ir jāņem vērā, ka Libe komitejai ir daudz darāmā. Uh, Eh, mūsu komitejai ir ļoti daudz darba, ir jāņem vērā arī tulkojums šādam svarīgam tu balsojumam, un, kā jau teicu, Jurovs kundze ieradīsies uz mūsu sanāksmi Strasbūrā, un es ceru, ka mums būs tikpat daudz deputātu klātesoši tajā sanāksmē, kā šobrīd. Zāle izskatās ļoti skaisti un ceru, ka Jurovas kundzei arī priekšā sēdēs tik daudzu desmitu skaitā mērāmi deputāti. Tāda pārējiem pie trešā darba kārtības punkta balsojums. Un paldies eh, no zāles labā spārna atbalsta. Tātad. Ček. Pārbaudam balsošanas, kar, balsošanas mašīnas. Vai viss ir klātesoši vai nav kāda pa daudz? There's still uh, 15 people. 15 deputāti vēl neko, nevienu pogu nav nospieduši, tātad mēs vienkārši pārbaudām, kā darbojas eh, balsošana šādā režīmā, elektroniskā balsošana. Lamberts kungs. Tātad nav pārāk, nav nedz pa daudz sociālistu, nedz zaļo. Lambert kungs un arī otrs kolēģis ļoti labi. Ļoti labi. Tā tad pirmais punkts, paragrāfs viens pār. Jūs vēlaties par visu elektroniski, mēs neesam tā pieraduši, bet ja Liba vēlas elektroniski, Liba komitejas prieksēdz saka, ka viss elektroniski un, lai izrādītu pretim nākšanu, Libe komitejai. Sākam balsot elektroniski par pirmo paragrāfu. Visi nobalsojuši, beidzam balsot, un pirmais paragrāfs pieņemts. Paragrāfs 2 līdz 4. Visus balsojam kopā, sākam balsot elektroniski. Vai visi nobalsojuši, beidzam balsot, un paragrāfi ir pieņemti. Grozījums 1 un 2 ir identiski, balsojam kopā. Vai atvainojas, saka priekšsēdētājs, jums taisnība ievilkumi no 1 līdz 6. Sākam balsot elektroniski. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Un ievilkumi ir pieņemti. Tagad pirmais un otrais grozījumi. Par abiem kopā balsojam elektroniski lūdzu. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot abi grozījumi pieņemti. Ievilkumi 7 un 8. Sākotnējais teksts sākam balsot. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam. Pieņemti. Apsvērums no A līdz G balsojam par visiem kopā elektroniski. Beidzam balsot. Apsvērumi iebalsoti. Trešais grozējums sākam balsot, beidzam balsot. Trešais grozējums ir noraidīts. Ā, nē, vēl viens ir plusā, Filip. Vēl divi plus, tā tad trešais 48 pret 47 pieņēmts. Vai mums ir jābalso arī par sākotnējo tekstu redakciju? Camera is able to give me a view to my colleagues. I would Es eh, jūs neredzēju, jo priekšā bija uh, filmētājs. Tātad jūs bijāt pret? Nē, es atvainojos, saka priekšsēdētājs, atvainojos tomēr. Tātad, ja priekšsēdētājam nav zināms, kuram tad nav balsošanas kartiņa, tad priekšsēdētājs nevar adekvāti saskaitīt elektroniskā balsojuma balsis. Tātad, mans priekšlikums balsojam vēlreiz. Trešais grozījums. Sākam balsošanu. Paceļiet lūdzu rokas, kuram nav kartiņas līdz, vaicakam nav, Filipam nav. Tagad jums ir kartiņa? So Tā tad balsojam par trešo grozījumu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Trešais grozējums ir noraidīts 49 pret 46 par. Tagad balsojam par sākotnējo teksta redakciju. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un sākotnējais teksts ir pieņemts. Ceturtais grozējums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozējums. Vaicaks ir pret, Lamberts pret, noraidīts. Apsvērums eh, I. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsvērums J. Piektais grozējums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozējums pieņemts. Līdz ar to nebalsojam par sākotnējo tekstu. Sestais grozējums - dalītais balsojums, ko ir pieprasījusi SMD politiskā grupa par pirmo daļu. Sākam balsot! Beidzam balsot. Pirmā daļa pieņemta. Otrā daļa sākam balsot. Beidzam balsot otrā daļa noraidīta. Un tagad eh, balsojam par tekstu ar iebalsotajiem grozījumiem kopumā. Personālais balsojums sākam balsot. Beidzam. Balsot. Mums ir vienkārši nepieciešams zināt, kas kā balso. Un ar lielu balsu vairākumu ziņojums ir pieņemts. Paldies visiem! Dažādi jautājumi, nekas nav izskatāms, un tiekamies eh, Strasbūrā. Jauka vakar visiem!